Mes chers collègues, je vous invite à prendre place. Godātie kolēģi, aicinu ieņemt uh, vietas un uh, turpināsim uh, uh darbu. Šo uh, pēcpusdienu mēs uh, uh, rīkojam kopīgu sēdi ar budžeta kontroles komiteju. Mēs to saucām par kont komisiju. Un es īpaši pateicos uh, priekšsēdētāju vietniekam Derekam Voganam, ka viņš ir ieradies uz šo sanāksmi. Godā tie kolēģi, godātais Gregor kungs, redzu tagad jūsu zālē. Paldies par to, ka esat ieradies. Tātad pavisam īsi ievadvārdi pirms došu vārdu kolēģim Voganam. Gribu atgādināt kont komitejas deputātiem, ka īpašā komiteja uh, analīzē saskaņā ar tai piešķirto mandātu, tātad informāciju par radikalizācijas procesu un par to, kas notiek šai sakarā dalību valstī. Šajā mūsu kopīgajā sēdē mēs varēsim diskutēt ar uh, Uh, kontu komitejas locekļiem par uh, nesen apstiprināto Eiropas revīzijas palātas ziņojumu par cīņu uh, pret radikalizāciju, kas noved pie teroristiskiem pasākumiem. Es arī gribu norādīt uz to, ka tiek īstenoti profilakses projekti, stiprināta pretestības spēja teroristu uzbrukumiem. Tāpat tiek izmantots arī tādas programmas kā Erasmus un tiesu sadarbības instrumenti, bet arī revīzijas palāta ir norādījusi uz virkni trūkumu, proti attiecībā uz koordināciju cīņā pret radikalizāciju. Un eh, tāpat ir izteikti arī šajā ziņojumā komentāri par eh, to, kā tiek eh, izvērtēta šo pasākumu efektivitāte. Un revīzijas palāta ir arī izstrādājusi virkni ieteikumu, kā uzlabot eh, sasniegto rezultātu izvērtēšanas sistēmu un arī eh, Eiropas komisijas veikto koordinācijas darbu. Mums ir liels uh, prieks un gods sveikt uh, mūsu vidū revīzijas palāca locekli Janu Gregoru ar kuru mums notiks viedokļu apmaiņa, un mēs arī uzklausīsim kolēģi Denisu Jongu, kurš ir uh, referents uh, par uh, šo ziņojumu uh, komitejā. Un uh, Eh, kolēģiem būs jādodas prom 15.20, eh, tā kā mums ir ļoti efektīvi jāizmanto mūsu rīcībā esošais laiks. Tāpat ir paredzēts, ka mūsu pievienosies Olivier Onidi, un viņš arī ir zālē, viņš pārstāv uh, Home ģenerāla direktorātu, viņš ir uh, ģenerāla direktora vietnieks un viņš mūs iepazīstinās ar komisijas viedokli par uh, ziņojumā iekļautajiem secinājumiem. Pēc šīm prezentācijām um, mums notiks uh, jautājumu un atbilžu sesija, ko mēs saucam par pingponga uh, sesiju. Tātad uh, kolēģi uzdos jautājumus un tūlīt pēc tam uh, mūsu viesi atbildēs uz šiem jautājumiem. Pateicos. Uh, visiem, un tagad vārds uh, priekšsēdētāji vietniekam. Jūs varat teikt dažus ievadu vārdus. Paldies par šo ļoti visaptvarošo ievadu. Paldies, ka jūs ievadījāt mūsu govīgo sanāksmi. Diemžēl budžeta kontrolas komitejas priekšsēdētāja Greslas kundze uh, nav šeit, un, un tātad es e, viņas vietā šeit piedalos kā pirmais priekšsēdētāja vietnieks budžeta kontrolas komitejā. Es e, ar e, milzīgu prieku izmantošu šo iespēju kopā ar jums runāt par šo ziņojumu. Jūs zināsiet, ka budžeta kontrolas komitejas atbildība ir izdarīt tā, lai visi fondi, visi finansējumi tiek izmantoti attiecīgi un pareizi. Es domāju, ka mums vajadzētu organizēt aizvien biežāk šādas kopīgas sanāksmes, jo katrā programmā, katrā fondā ir sava budžeta līmija, līnija, un par to ļoti interesējas arī budžeta kontrolas komiteja. Tātad um, ļoti, ļoti interesanti ir šī sanāksme, un katrā ziņā es gribētu, lai būtu vēl šāda sanāksmes, kur mēs kopā ar revizijas palātu uh, Eh, runāšanu lietām. Nu, ļoti dosim vārdu Gregor kungam. Paldies! Eh, un bez kavēšanās dosim vārdu Gregora kungam. Maksimums 15 minūtes. Un tad 5 eh, minūtes maks, maksimāli. Un īdīkungs, ja jums nav iebildumu, tad jums maksimāli De Jonga un Onīdīkunga. Liels paldies! Eh, paldies priekšsēdētāji, eh, dekona komitejas priekšsēdētāja vietniekungs, eh, referenta kungi, parlamenta locekļi, parlamenta kolēģi, dāmas un kungi. Es ar prieku jums pastāstīšu par Eiropas revīzijas palātas ziņojumu par radikalizācijas apkarošanu. Es ļoti esmu priecīgi arī piedalīties tālākajā īsajā debatē šajā komitejā pēc tam, kad pastāstīšu par mūsu ziņojumu. Es personīgi uzskatu, ka šis ziņojums, vispār šī joma kā tāda, ir ļoti īpaša. Tad te ir runa par cilvēku dzīvībām, tiek arī sagrautas ģimenes, un vispirms es gribētu izteikt līdzjūtību visām dalībvalstīm un visām cietušo ģimenēm. Un tagad eh, es eh, esmu gatavs ķerties pie lietas, pie ziņojuma. Un eh, vispirms es gribēju teikt, ka nacionālā drošība iekļauj arī terorismu apkarošanu, un par to atbild dalībvalstis. Un par dalībvalstu iekšienē eh, šis uzdevums ir ļoti izaicinošs, jo eh, šeit ir ļoti īpašas situācijas, īpašas problēmas, kas ir konstatējamas lokālā līmenī, un tāpēc pieeja no lejas uz augšu ir aktuāla. Komisija vienmēr atbalsta dalībvalstis un dal dalībvalstu centienus, ir mm, vienmēr vēlēšanās mainīties ar labāko praksi. 2011. 2005. gadā mm, tika tika pieņemta stratēģija, ir laikkarot uz šaujamieročus, lai novērstu terorismu ar šaujamieroču kontroli. Tā ir tāda joma, par ko mēs runājam. Tālāk e, ir arī uh, paziņojums eh, par to, kā aizsargāt labāk eh, kritisko infrastruktūru un robežas. Un trešais dokuments ir eh, terorist, vēršanās pret teroristiem, saukšana pie atbildības ar um, mērķi mazināt jebkuru seks, ko izraisa teroristu uzbrukums. Tad 2015. gadā Eiropas Savienības darba kārtība drošības jomā tika pieņemta, tur īpaši akcents ir uz radikalizācijas novēršanu, kā arī, lai, lai novērstu kau, ārvalstu kaujinieku ietekmi. Un šeit ir finansējums piešķirts no dažādiem fondiem. Horizont 2020, iekšējās drošības fonds, Justice programma, Erasmus Plus un sociālais fonds. Un šo fondu īstenošana un izmantošana tiek kontrolēta astoņu ģenerāldirektorātu pār, pārskatā, arī Eiropalu Jurečast kontrolē un dalībvalstis pašas, kā jau teicu, mēs Varīzijā esam uh, fokusējušies uz eh, prevencijas pīlāru komisijas stratēģijā. Audita vai revizijas aptvērumā mēs apskatījām vadību no komisijas puses, kādu atbalstu snieguši dalībvalstu, to arī analizējām. Pirmais jautājums ir, mēs izvērtējām dalībvalstu vajadzības. Mēs analizējām, vai komisijas politikas mērķi uh, ir um, formulēta tādā veidā, ka atspoguļo dalībvalstu vēlams un vajadzības. Otrkārt, mēs eh, skatījām dažādu fondu koordināciju, iespējamās sinerģijas, vai komisijas rīcībā ir visas procedūras, lai varētu koordinēt šo atbalstu. Un um, treškārt mēs eh, skatījāmies, cik efektīvs ir izvērtēšanas ietvers, vai ir pietiekami daudz naudas Vai komisija ir, ir, izt, ir mm, izstrādājusi visus atbalstus, lai mm, politikas būtu realizējums? Mēs arī izvērtējām individuālas rīcības un to, vai šeit ir arī efektivitāte. Un audita pieejām mēs izskatījām rekomendācijas, politikas procedūras, rīcības, kas ir uh, saistīts eh, ar atbalsta eh, sniegšanu dalībvalstīm, lai tās varētu cīnīties pret radikalizāciju. Mēs eh, veicām intervijas ģenerāldirektorātos, izcelības centrā, Eiropolā un arī starptautiski. Un tāpat laikā mēs arī uzsākām tādu pētījumu arī analizējām pretterorisma centrus. 15 ka dalībvalsts atbildēja uz mūsu aptauju, un uh, visbeidzot mēs apmeklējām divas dalībvalsts, uh, proti Beļģiju un Franciju. Es gribētu arī pieminēt uh, mūsu mm, ziņojuma secinājumus kas mm, ļoti pozitīvi ir šie secinājumi. Komisija ir uh, runājis par dalību valstu vajadzībām, un kā mēs parasti arī piemetinam no revizijas palātas puses, vienmēr ir iespēja uzlabot darbus. Mēs esam eh, konstatējuši arī trūkumus koordinācijā un vērtēšanā. Un, eh, principā, eh, varētu teikt, ka dalību valstu tīm sniegtais atbalsts ir pietiekami labi formulēts un veidots. Uh, Mums ir vairākas rekomendācijas. Vispirms eh, uzlabot eh, koordināciju un rīcības, eh, lai novērstu radikalizāciju un šajā jomā pamatojoties sakrā to, ka nav fondu vairāk un nevienam no šiem fondiem šīs darbība nav galvenais uzdevums, vajadzētu koordinēt labāk un tālāk, protams, par runās arī referents par to, kā vienkāršot šo finansējumu, bet par to domās komisija. Otra rekomendācija - praktisks atbalsts politika veidotājiem un praktiķiem, kas darbojas dalībvalstīs. Mēs esam identificējuši divas jomas, divus piemērus mēs sniedzam. Un um, mēs uzskatām, ka šajās uh, jomās uh, ir dalībvalstīm jārīkojas, šeit ir loma mēdījiem. Uh, un ir jāizstrādā stratēģijas, kas ir pietiekami labas, lai veiktu radikalizācijas apkarošanu. Un visbeidzot, trešā rekomendācija, kā ierasti, revīzijas palāta skatās uz rezultātu rādītājiem. Mēs iesakām uzlabot šo ietveru, kur ir iespējams izvērtēt rezultātu. Un es arī atļaušos uh, citēt uh, palātas um, teicu sakarā ar šo drošības jomas iespējamo attīstību. E, drošības jomā mums e, palātā ir arī jāstiprina mūsu prasmes. Mēs sākām ar drošības politikas analīzi, bet mēs turpināsim arī fokusēties uz šo drošības jomu un arī uz citiem pilāriem komisijas stratēģija. Un šogad vēlāk mēs plānojam e, izstrādāt arī dokumentu par kiberdrošību un to mēs darīsim 2019. gada programmas ietvarā. To mēs izstrādāsim šādu reviziju, skatīsimies, vai iekšējās e, sistēmas, iekšējās drošības sistēmas ir pietiekams, lai spēj sadarboties ar robežu kontroli. Liels paldies, un kopā ar e, pāriem auditoriem mēs esam gatavi atbildēt uz jūsu jautājumiem. Liels paldies! E, paldies, Gregor kungs, par to, ka jūs pastāstījāt par ziņojumu. Un tagad um, varētu dot vārdu Dejonga kungam, referentam. Paldies! Paldies abiem priekšsēdētājiem par šo sanāksmi. Varbūt um, būtu labi pasakīt, ka mūsu komitejā mēs strādājam ar um, mūsu kontu, mēs strādājam ar dokumentiem, kas piedar pie pirmās eh, ziņojuma versijas. Varbūt eh, revizijas eh, palātas pārstāvs varēs papildināt mūs, bet šeit mēs saistām šo kontekstu arī ar budžeta izpildes ziņojumu un būs iespējams arī grozīt mūsu viedokli par um, šo te jautājumu. Šis jautājums ir ļoti svarīgs, ņemot vērā revīzijas palātas īpašo ziņojumu. Ja mēs runājam par radikalizācijas novēršanu, šeit nav tāda situācija, ka politikas izstrādātājs ir ir nepieciešama arī informācija, kas notiek mūsu apkaimē, kas notiek pilsētās, kas laukos notiek, kas citās jomās cilvēkiem jāzina, kas notiek. Ja Jūs runājat par radikalizāciju. Dažkārt pat vecākiem nav šīs informācijas. Viņi nezina, ka bērni ir radikalizēti. Kā tad eh, politikas eh, izstrādātājs var zināt? Ir nepieciešams vesels tīkls, eh, tie, kas darbojas ar policiju, ar vietējām kopienām, jāiesaist arī reliģiskās institūcijas. Un kā jūs tos visus cilvēkus varat atvest uz Briseli. Tas ir ļoti grūti, bet jums ir nepieciešama šāda informācija, lai salikt kopā visu šo kopainu. Bet um, kāda tad ir pievienotā vērtība? Jums tas ir jāsaprot, bet uh, rezultātu izvērtēšana, protams, ir daudz grūtāks uzdevums komisija. Otkārt, ir jautājumi, kas ir risināmi pārobežu kontekstā. Šeit ir pievienotā vērtība, kā piemēram jautājums par internetu, un tas ir tas, ko jūs jau šeit pieminējāt. Interneta atsaucas vienība, referral unit, tā, tā arī caur to ir iespējams uzzināt um, par to, vai notiek uh, kaut kāda kūdīšana vai musināšana caur internetu vēstījumiem. Uh, Otrais punkts, tā kā šī lieta ir ļoti plāša, mēs eh, jau pieminējam izglītību, bet mēs varam domāt arī par pētījumiem, eh, par tieslietām, iekšlietām. Šeit šīs jomas ir bezgalīgas un ir vesela rinda direktīvu. Tās ir astoņi ģenerāldirektorāti, kā raksta eh, ziņojumā. Eh, ļoti daudz tad laika tiek veltīts koordinācijai starp dienestiem. Visiem ir savs viedoklis par to, kas ir jādara, bet eh, tas ir grūtība, un to runāja arī Gregor Kungs, un tad vēl ir bez komisijas arī tādas aģentūras kā Eiropola Eurojust, un arī pašas dalībvalstis. Un Un, ja jūs gribat nodrošināt uh, koordināciju, tad šeit ir nepieciešams šo koordināciju uzlabot, tāpēc piekrītu revīzijas palāts uh, rekomendācijai. Un, visbeidzot, kā tad izvērtēt rezultātu vai iedarbīgumu? Ja jūs uh, darbojaties veiksmīgi, tad um, nebūs teroristu uzbrukumu, bet uh, Kā jūs varat izvērtēt to, kas nav noticis? Ir ļoti grūti šādas lietas saistībā ar noziegumiem, jo īpaši ar terorismu izvērtēt. Um, bet um, ko tiesa teica, un gluži pareizi, mēs nevaram teikt, ka dalībnieku skaits, kas ir iesaistīti, Tas varētu liecināt par programmas efektivitāti. Mēs no ziņojuma redzam, ka, ka ir dažas dalībvalstis, kas nemaz nav ņēmuši dalību šajās sanāksmēs, apspriedēs, vai tas ir pietiekami iedarbīgs šādu sanāksmju rezultāts. Varbūt mums vajadzētu atlasīt šīs sanāksmes, kāda veida interesantā puse ir, ir visietekmīgākā, visefektīvākā. Uh, varbūt poli politika veidotājs nav labākais dalībnieks šādai viedokļu apmaiņai, varbūt ka acu liecinieki vai kādi citi, kas zina kopienas dzīvi, varbūt to vajadzētu labāk aicināt. To pašu var teikt arī par internetu. Es, es biju nedaudz pārsteigts, jo te rezultāts tika vērt tērēts arī tā, ka ne tikai mm, tādā ziņā, ja, ja centralizēti nebūtu izņemta kāda vēstījuma no interneta, vai šo vēstījumu būtu likvidējis kāds nacionāls veidojums vai pilsoniskā sabiedrība. Mm, tas arī viss šobrīd, ko es esmu uzrakstījis. Un nu, paldies, Denis Dejonga kungs, par šiem referenta komentāriem. Nākamais runātais no komisijas un Idikungs. Paldies priekšsēdājai, liels paldies par šo iespēju. Tas ir ļoti svarīgs temats. Šo tematu mēs esam diskutējuši jau vairāk kārtīgi ar daudziem no jums. Un e, šī ir arī tāda tēma, e, kas ir arī revīzijas palāca uzmanības lokā pozitīvais vēstījums, kas izriet no ziņojuma, ir tas, ko mēs jau īpaši atbalstam, bet ir arī izteikta kritika un lietas, ko varētu uzlabot. Mēs esam to visu pieņēmuši zināšanai. Un šī ir ļoti pozitīva tāda dinamika, kas mums ir bijusi visā sadarbības laikā ar revīzijas palāca auditoriem. Mēs esam iedziļinājušies tādās tēmās, kas ir sarežģītas un jaunas. Um, jūs, mēs ne tikai konstatējām jaunumus, mēs arī konstatējām, ka šai tēmai ir ļoti liela sarežģītība, ļoti daudzas dimensijas, bet um, tādā veidā, tiesa ir prezentējis tādu ziņojumu, pasvītrojot tādas jomas, kur progress ir jau panākts, kur sasniegumi ir, bet ir arī izcelti trīs ļoti svarīgi aspekti, un šķiet, ka referenta kungs arī ļoti labi apkopoja e, visas šos pasākums un aktivitātes un jomas, kur ir iespējams uzlabot darbību. Rekomendācijas sadaļā e, ir trīs e, rekomendāciju grupas grupas, eh, šeit eh, atcaucos atkal uz referenta teikto, vispārējā koordinācija neapšaubāmi ir ļoti sarežģīts uzdevums, jo šeit ir milzīga daudzveidība un ļoti daudz iesaistīto. Bet tomēr tā kā ziņojums jau ir nāc publiskots, ir vairākas aktivitātes jau veiktas. Vispirms jāsaka eh, par iekšējo darba organizācija komisijas iekšienē. Visi ģenerāli direktori, kuru rīcībā ir gan programmas, gan arī instrumenti, kā risināt šo jautājumu, ir iesaistīti. Un arī šī iesaiste iekļauj sadarbību ar aģentūram, kā jūs teicāt, arī aģentūras ir gadu gaitā devušas ļoti svarīgi ieguldījumi, lai apkarot radikalizāciju. Otrs aspekts - darba koordinācija ar dalību valstīm. Eh, tas ir saistīts ar eh, citām vājajām vietām, uz ko norāda tiesa. Ir nepieciešama daudz ciešāka sadarbība ar dalību valstīm. Tas, kas eh, tiek darīts dalību valstu līmenī, tas ir jāizceļ, bet vēl ir jānodrošina daudz ciešāka miedarbība ar politiku veidotājiem. Uh, kas darbojas dažādās nacionālās iestādēs. Un te man jārunā par otru ieteikumu, kā labāk izmantot to, kas jau ir izdarīts, izmantojot dažādas instrumentus, dažādas finansēšanas instrumentus un citus instrumentus. Bet um, tas bija tiešām tāds izaicinājums, tad, kad tika veidota augstā līmeņa ekspertu grupa, e, augstā līmeņa ekspertu grupa, nāca klajā ar ziņojumu, ar ieteikumiem, mēs jau esam sākuši uh, runāt um, par um, šo ziņojumu ar jums, priekšsēdētājas kundze, tēra komitejas ietvarā, bet šīs diskusijas vēl ir jāturpina, jo šeit ir ļoti daudz dažādas dimensijas. Šie ieteikumi pēc būtības izceļ to, ka ir jānodrošina tiešāks kontakts starp dažādām uh, valsts iestādēm, lai nodrošinātu apstiprinātās aktivitātes. Ja mēs gribam nodrošināt šo institīvu, kas iet no apakšas uz augšu, un referenta kungs jau par to runāja, mēs šeit runājam tiešām par kopienām, par lokālām situācijām, ka šīs situācijas uz vietām tiešām ir jāizpēta un attiecīgi jāizmanto. Mums eh, vēl līdz tekstam ir nepieciešams arī strādāt operatīvāk, operatīvo pieeja nodrošina uh, politika veidotāji prioritātes ir jāizvirs, un, un to dara dalībvalsts, un, un strateģiskāk ir jānodrošina redzējums un elastības iespēja. Mēs sākotnēji koncentrējāmies uz ārvalstu kaujiniekiem pārsvarā, un tad mēs paplašinājām savu redzējumu, vairāk eh, runājot uz tiem, kas ir atgriezušies no kaujas laukiem. Uh, Un tagad mēs jau esam pavisam savādākā situācijā, jo tagad lielākā daļa aktivitāšu fokusējas uh, uz to, lai novērstu jaunus iedzīvotājs no radikalizācijas caur televīzijas un mediju kanāliem vai caur vīdes ietekmi. Un visbeidzot, izvērtēšana. Šī izvērtēšana ir visgrūtākais jautājums, atkal ņemot vērā, ka jautājums ir ļoti komplicēts. Ne tikai ir jāanalizē tas, kas ir veikts, kāds aktivitātes ir veikts, izmantojot piešķirto finansējumu, bet ir kvalitatīvi arī jāizvērtē pasākumu efektivitāte. Šeit ir nepieciešami tādi rīki, īpaši rīki, un laiks ir arī nepieciešams, jo mēs tagad esam tādā, tādā um, situācijā, kad rezultātu no darbībām mēs varam apskatīt pēc, um, pēc pusotra diviem gadiem. Bet uh, visas dalībvalstis un visi iesaistītie ir gatavi strādāt kopā, lai mēs varētu izstrādāt visus vajadzīgos rīkus, lai mēs varētu strādāt tā, lai spētu arī kvalitatīvāk izvērtēt mūsu darbus. Kvantitatīvi mēs esam sasnieguši daudz labāku rezultātu. Te es atgriežos pie referenta teiktā par internetu pasauli. Mēs eh, esam darījuši daudz internetu fórumu ietvarā. Eh, šeit mūsu mērķis ir iegūt jaunus un vairāk datu no dažādiem operatoriem ar nolūku. Uh, izvērtēt, eh, kāds materiāls ir izvietots internetā, kas tas ir, kas izplatās eh, tīklā, un lai konstatētu to, kādi indivīdi eh, tad piekļūst šiem materiāliem. Ar šo novērtējumu darbs ir sarežģītāks, bet es uzskatu, ka varētu raudzīties arī šajā virzienā ar cerībām nākotnē. Lielas paldies un paldies par jūsu atbildi. Jā, paldies, ka tā, šādi reaģējāt lūk arī uz revīzijas palātas ziņojumu un ieteikumiem, kas tur minēti. Līdz priekšsētāji jau minēja, ka mēs tagad varētu pāriet pie diskusijām ar deputātiem un izmantosim šo tā saukto ping-pong procedūru. Nu, gan jāsaka, īpaši daudz deputātu šeit nav klāt. Uh, nu, nav te arī tāda tīkla, kas šo bumbiņu varētu tā brīvi atsist, bet lai kāds arī nebūtu. Šķiet, neviens deputāts vēl pagaidām nav izteicies, paudis vēlmi izteikties, bet eh, Činīčī kundze ir ēnu referente budžeta kontrolas komitejā, tāpēc varbūt došu jums pirmajai vārda kundze, lai jūs varat tad uzdot tomēr kādu jautājumu trīs klātesošajiem. Lūdzu. Priekšādātāji, paldies! Es atvainojos, man bija iepriekš cita tikšanās, līdz ar to uh, Um, nevarēja būt šeit no sanāksmes paša sākuma brīža, bet katrā ziņā tēma, par ko runājam, ir ārkārtīgi interesanta. Šī iespēja atbalstīt projektus, kas savukārt ļautu risināt ar terorismu saistītus jautājumus. Tas nenoliedzami ir ārkārtīgi svarīgi. Ko es vēlētos zināt? Gribētu zināt, Cik projektu šobrīd tiek īstenot un cik valstīs? Kādi ir šie konkrētie sasniegtie rezultāti šobrīd attiecībā uz veikto? Nu, tīpaši te domāju radikalizācijas apkarošanu, jo tas, protams, ir viens no sarežģītākajiem jautājumiem. Bet savukārt, ja domājam par radikalizāciju internetā, tas ir ļoti aktuāls jautājums. Un eh, radikalizācija cietumos, piemēram, vēl viens aktuāls jautājums. Tātad, vai jūs varat mums pastāstīt, kas ir tie projekti, kas guvuši labākos rezultātus, kuras dalībvalstis tos īstenojušas, un vai būtu iespējams šāda veida projekts attiecīgi novērot, eh, nu, pārliecināties, ka konkrēti rezultāti tiešām tiek sasniegti? Uh, Tātad, lūk, kādus projektus, kuras valstis ir veikušas un vai ir veikts pētījums par to, eh, vai šo projektu rezultātā ir, uzlab, ir panākts kas konkrēts, kāda resursa iz, izmantoti, kādi instrumenti un tā tālāk. Tā, lai mēs resursus varētu izmantot krietni mērķtiecīgāk tajā brīdī, kad runājam par tik kompleksu jautājumu kā radikalizācija, jo es domāju, tas ir viens no sarežģītākajiem uzdevumiem, kas ir mūsu priekšā saistībā ar terorismu kā parādību kopumā, jo radikalizācija, protams, not, norisinās ļoti daudzos un dažādos veidos, kā jau tika minēts, eh, cietumos, manā valstī to starp. Um, ir jūtams, jūtama ietekme arī no imamiem mošajās, uh, Mm, kaut gan viņa uzdevums, manuprāt, būtu sūtīt tādu pozitīvāku vēsti par islāmu, bet, nu, lūk, tātad kādas sistēmas izmantotas un kuras no tām nesušas tos labākos rezultātus? Nu, visdrīzāk tas ir jautājums komisijas, saka priekšādātājs, vai jūs varbūt vēl gribētu to mēģināt atbildēt? Jā, nu, ja raugāmies uz tādiem vērā ņemamākiem rezultātiem, tad pirmām kārtām droši vien. Uh, būtu jāmin iedrosminošie, iedrosinošie rezultāti profilakses jomā. Ir gan tos ļoti, ārka, ļoti grūti izvērtēt, līdz ar to mm, konstatēt mm, kaut kādus tādus korģējošus nianses jau katru reizi, kad kāds ir uh, radikalizējies, trūkst pierādījumu tam, cik veiksmīgi, piemēram, varētu norisināties derategalizācijas process, jo, protams, tas ir ārkārtīgi garš. Bet par profilaksi runājot, darbs un projekti, kas uzsākti un īstenoti daudzās dalību valstīs, um, nu, tādās ļoti mērtiecīgās vidēs, kā, piemēram, cietumos vai rehabilitācijas centros, uh, Mm, mūsuprāt, ir ļāvuši izvairīties no tā, ka šī sabiedrība, nu, tā teikt, tiek nolaupīta, ka to sagrāb šī vide un līdz ar to radikalizācija tos skar. Un te jāsaka, tiešām ir jūtami būtiski rezultāti. Internets e, arī ir strauji atzīts par tādu krietnu radikal, būtisku radikalizācijas vidi Mums ir visai laba izpratne par pieeju, kas tiek izmantota internetā un arī citos plašsaziņas līdzekļos. Un visās dalība valstīs ir izveidota diezgan tāda pamatīga identificēšanas, šādu mat radikalizācijas materiālu identificēšanas struktūra, kā arī dzen, nu, dažādi veidi, kā uh, vērsties pret šāda veida materiālu izplatīšanu, vienlaikus nu, tos izņemot no interneta. Kā jau teicu, tas e, viss ticis teikts ļoti mērtiecīgi visas dalībvalstis, kam ir bijuši valsts piedarīgie viņu e, šais konflikta zonās, ir faktiski arī Eiropas līmenī sponsorējušas tāda, šāda veida tīklu izveidi, un tas ir novedis pie zināmas metodoloģijas izstrādes un atbalsta mm, instrumentu izstrādes, kas ļauj mm, krietni veiksmīgāk vērsties pret individu, tādu individu radikalizāciju, kas atgriežas no uh, vai darbību, kas atgriež no šīm eh, konflikta zonām, un tīpaši eh, viņi, protams, šeit tad eh, pievērš sievietēm un bērniem. Vēl viens svarīgs elements ir tas, kādi ir tie būtiskākie elementi, ko izjūtam vietējā līmenī, un šeit arī visa darba gaitā. Visi instrumenti, kas tiek izmantoti, mums snieguši informāciju par to, kā labāk aktivizēt visas iesaistītās puses vietējā kopienā, nu vai tās būtu skolas, sociālie dienesti, policija, veselības aprūpes dienesti, lai pirmām kārtām apmācītu individus, tā lai tie varētu identificēt eh, konkrētās pazīmes, bet vienlaikus arī tāpat domājam par to, kā lai jau pavisam tādā agrā posmā, tad brīd, tajā brīdī, kad tiek šādas pazīmes identificētas, tūlīt pat iejauktos šai procesā un uzsāktu profilaktisko darbu. Nu, un šeit daudz ko devušas um, Eiropas dienvidu valstis, mobilizējot dažāda veida iesaistītās puses. Uh, Eh, kas aktīvi darbojas vietējā līmenī. Paldies! Paldies, saka Vaun kungs. Nākamā runātāja Anna Gomeša. So very sorry, I somehow it escaped me that the meeting was started. Es atvainojos, man arī pilnīgi paskrēja garām fakts, ka sanāksme sākās jau 2.30, tāpēc nokavēju sākumu. Bet nu tā kā Katrīna jau te vairākus jautājumus uzdeva par profilaktisko pusi un tam līdzīgi, tad es gribētu uh, Pirmām kārtām baicāt, vai ir kaut kādas konkrētas programmas īstenotas, lai novērstu radikalizāciju cietumos, jeb tas pārsvarā tiek atstāts dalību valstu ziņā, vai tās pieprasa līdzekļus, jeb varbūt ir šāda veida programmas ar šādu konkrētu fokusu. No komisijas puses, ņemot vērā, ka cietumiem tiešām ir ļoti liela nozīme radikalizācijas kontekstā. Tepat arī gribu vaicāt, vai cik daudz valībās un kuras nav, ir izmantojuši un kuras nav izmantojušas be concerned with the kind of proselytism that comes at a very early stage when respektīvi, nu, propagandas izplatīšanu. Um, nu, mēs taču zinām, ka, piemēram, Emirāti grasījās celt mošais papildus, lai nodarbotos šādām, um, pro, šādu propagandu un ideoloģijas, eh, tā teikt, tālāku infiltrēšanu, kas noved pie radikalizācijas nenoliedzami. Tātad, protams, ne visas dalībvalsts vispār apzinās par šāda veida darbību. Un es domāju, ka tā ir joma. Uh, kur komisijai vajadzētu rīkoties. Es zinu, ka komisija ir jau šo to darījusi, bet varbūt ir vajadzīga konkrēta mētiecīga programma tieši šāda, šādam gadījumam, šādām vajadzībām. Domāju, ka tā ir joma, kura vajadzīgs vairāk um, informācijas un tad kritiski nozīmīgo, jeb izšķirīgi svarīgo infrastruktūru aizsardzība. Vai ir bijuši centieni identificēt dalībvalstīs šādas nozīmīgi svarīgas infrastruktūras, un vai šāda infrastruktūra aizsardzība ir nu, bijusi fokusa punktā? Kāda ir plāna šai ziņā? Es zinu, ka vairāk nu, kolēģi negrib, lai es par to runāju, bet es domāju, ka tas ir svarīgs jautājums. Jo, ja, piemēram, notiek uzbrukums um, kādai, piemēram, kodolstacijai, manā valstī, paldies Dievam, tāda nav, bet kaim, mūsu kaimiņu valstīs tādas ir, un līdz ar to mūs tas arī noteikti ietekmētu. Un tāpēc es gribētu zināt, vai ir šāda veida infrastruktūra aizsardzības kartēšana Eiropas līmenī. Tātad, lūk, infrastruktūra aizsardzības vajadzībām. Un visbeidzot. Pirms pāris nedēļām bijām Katānijā ar šo komiteju. Mums tā bija tāda misija, dele, komandējums, un redzējām, cik lielā mērā Eiropas līmenī tiek izdarīti centieni, lai spēcinātu robežas Nu, tagad tādi kā Salvīni to vispār noliedz, bet tas ir taisnība. Nekas nebūtu bijis iespējams bez Eiropas ieguldījuma, bez Eiropas starpsavienojumiem, nu, tā teikt, dažādos līmeņos, kas ļāva identificēt, kartēt procesu un tā tālāk. Tātad, lūk, plaši centieni veikti šai jomā ar Eiropas līdzakļiem. Bet no otras puses ir arī ļoti daudz tādu, nu, vājo vietu, un vienu no tām mēs ļoti labi varējām redzēt, nu, piemēram, Maltā. Nu, Maltā visi tur tiek uzņemti un tā tālāk. Un nu, daudzi ir tikuši iekšā, kuriem nevajadzētu tur nemaz tikt iekšā. Kāpēc man vajadzēja doties agrāk prom no sanāksmes eh, iepriekš, tāpēc, ka spriedām tieši par Maltas lietu. Vakardien plašsaziņas līdzekļos parādījās tāds ļoti plašs eh, gadījums, pat skandāls. 88 tūkstošu vīzu izpārdošana, Schengens vīzu izpārdošana bija notikusi. To bija ierēdnis šais laikā no 13. gada eh, īstenojis. Un tas, protams, ir saistīts ar tiesiskumu un tā tālāk, korupcijas potenciālu dalībvalstīs un tā tālāk. Tad, tad cik lielā mērā šādus aspektus arī komisija nosedz savā darbā? Un tam, protams, ir vajadzīgi līdzekļi. Un, protams, arī kapacitātes veicināšana no dalībvalstīm. Labi, dosim iespēju Nīdī kungam atbildēt uz šiem jautājumiem. Uh, Varbūt īsāk to daram, jo tiešām mums nav īpaši daudz laika vairs palicis līdz sanāksmes, šīs sanāksmes beigām. Paldies par profilaksi runājot cietumos. Jā, ir ļoti daudz programmu īstenotas tieši cietumos. Kolēģi no DG Justice, jeb eh, tieslietu ģenerāla direktorāta tam veltījuši 11 miljonus eiro šogad, Un šai gadījumā pārsvarā profesionāļi tiek apmācīti aktīvai rīcībai cietumos, cenšoties identificēt, bet vienlaikus arī vērsties pret radikalizācijas simptomiem. Un ir arī ļoti daudz citu programmu, kas atbalsta šāda veida darbu. Dažādi reģionālie fondi, piemēram, kas dod savu ieguldījumu cietumu modernizēšanā, nu, respektīvi paša, pašu iekārtu aprīkojumu modernizēšanā. Uh, Tāpat arī dažāda veida sociālās programmas, eh, sociālā fonda ietvaros, kas arī dzen eh, ļauj šādu programmu finansējumu rezultātā, piemēram, īstenot sociālo darbu šādās vidēs un tam līdzīgi. Propagandas izplatīšana, ja prozalītisms, nu, tas nav tāds īpaši delikāts temats. Nu, tas, protams, ir jautājums, kas ir nacionālo dalību valstu uz uzdevumos, bet be, arī augsta līmeņa ekspertu grupā pie radikalizācijas jautājumiem mēs par to esam runājuši, esam signalizējuši, ka ir virkne tādu jomu, kur būtu vajadzīgs apvienot spēkus, um, lai atbilstīgi darbotos to starp pētot visu šos ideoloģijas aspektus un tam līdzīgi, un tāpat arī raudzījāmies uz iespējamo finansējumu tipiem un jomām, kur šāda veida finansējums, piemēram, no dažādām ārvalstīm varētu nonākt. Par izšķirīgi svarīgo infrastruktūru runājot, tā ir joma, kur Eiropas Savienībā mums ir tāds suboptimāls instruments. Un tas ir labākais, ko varējām pirms pāris gadiem apstiprināt, bet eh, šī joma pilnīgi noteikti ir viena no tādām, kur ir vajadzīgi tālāk uzlabojumi. Un tā pilnīgi noteikti ir arī tāda joma, kur šobrīd sagatavošanās darbs nav pietiekams eh, Un šobrīd notiek pašreizējās direktīvas pārskatīšana. Mēs šobrīd esam lūguši dalību valstis identificēt šādus izšķirīgi svarīgus infrastruktūru punktus, kā, kā jau jūs minējāt, piemēram, atomelektrostacijas un tam līdzīgi, bet katrā ziņā mēs vēlamies arī šeit mm, iekļaut attiecīgi veida mm, noteikumus, uh, infrastruktūru pro, direktīvā. Un, piemēram, tas attiektos arī dažādi ar transportu saistītām infrastruktūrām. Visbeidzot, robežu jautājums. Mums ir izdevies gadu gaitā labāk apmācīt visus tos, kas darbojas ar īpašiem pasākumiem, eh, piemēram, pie migrantu ierašanā, mm, ieceļošanas vai citiem, strādāt citiem iedzīvotājiem aģentūra ietvaros. Tas attiec uz robežu sargiem, policistiem, ir veiktas tādas ļoti mērķiecīgas apmācības programmas cīņā pret radikalizāciju, lai tiešām identificētu tādus agrīnus signālus šāda veida pasākumiem un lai viņi varētu attiecīgi arī reaģēt uz to visu. Ko tā teikt, kolēģi, ja vairs neviens nevēlas uzdot jautājumu, kas. Ja nu vienīgi De Jonga kungs vēl vēlas izteikt kādas noslēguma piezīmes, ne? Tad labi. Ļoti labi, liels paldies tādā gadījumā, paldies eh, mūsu budžeta kontrolas komitejas pārstāvjiem. Gregor kungs, jūs vēlējāties vēl ko teikt, ja lūdzu. Paldies! Paldies par šīm debatēm! Un kā jau ievadvārdos norādīju, mēs pilnīgi noteikti darbu turpināsim drošības jomā, kā jau teicu, esam līdz šim pieradi, pievērsušies profilaktiskajai daļai, bet līdz gada beigām domāju, ka mēs skatīsimies arī uz citām jomām un raudzīsimies to starp arī uz infrastruktūrām, uz um, kontrolēm, pāraudzību, kas notiek šai jomā un vēl no minētajiem jautājumiem un jautājumiem. Raugos, ka viens otrs no šiem jautājumiem ir ārpus revīzijas aptvērumu, bet katrā ziņā to, to kas skar revīzijas darbu, tur mēs darbu turpināsim. Un paldies arī kolēģiem, kas ir pamatīgi pastrādājuši pie šī ziņojuma parlamentā. Paldies, saka priekšādātāja. Janam Gregoram, paldies par šo papildus informāciju, komentāru. Un jā, lūk, jūs jau jutāt, ka ir acīm redzot vajadzīga tālāka darbība arī un īdīkungs. Savos komentāros runāja, ka ir šādi papildu priekšlikumi, kur Eiropas Savienība var darboties Eiropas līmenī un piedāvāt papildus pievienoto vērtību. Tā, lai mēs varētu ātri vērsties pret šāda veida draudiem. jo, protams, ka šie draudi ir ārkārtīgi nozīmīgi. Paldies revizijas palātas pārstāvim, paldies, ka devāt mums atbildes, mums, mūsu kolēģiem arī no komisijas puses. Paldies kontu komitejas pārstāvjiem. Man liekas, ka šāda parlamentārā metode, kur vairākas komitejas līdzdarbojas kopā, ir lieliska. Tādā veidā mēs kopīgiem spēkiem strādājam ar kaut kādu vienu dokumentu, ja varam iet krietni tālāk, varam piedāvāt tādu konkrētu ieguldījumu krietni konkrētāk nekā tas parasti ir šeit parlamentā. Manuprāt, tiešām tā ir tāda parauga prakse, kas tiešām ir tas pats labākais veids, kā virzīties uz priekšu. Mēs to izmantojam nereti, bet šoreiz skaidri redzam, ka tas tiešām piedāvā tādus konkrētus papildu elementus un uh, jaunus instrumentus dod mūsu uh, rīcībā. Nu, paldies vēlreiz! Nu, un tad, lai veicas tālāk ar šo ziņojumu, jo kontrolas dimensija nenoliedzami arī ir ārkārtīgi svarīga. Paldies vēlreiz, ja jūs vēlties palikt jūs šeit, šeit telpā, jūs pilnīgi noteikti varat turpināt piedalīties mūsu komitejas tālākajā darbā. Paldies! Je vais les remercier aussi.